muitas un nevarēs iestāties Eirozonā, tie ir dubultie standarti, es atvainojos. Un tāpēc ir pareizi tūkot tos, kas ir vainīgi, un Grieķiju būtu jāuzaicina atstāt Eirozonu. Paldies! Nākošais jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski mehānisko transporta līdzekļu grupālā atbrīvojuma regula. Pirmais runātājs ir Stolojan kungs. 5 minūtes lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, komisāra, komisāra, mūsu komiteja ir izvirzījis šo jautājumu sekojot e, ITRE komiteja izstrādātajam e, regulēju par mehānisko transporta līdzekļu grupālo atbrīvojumu. Kā jūs zināt, grupālais atbrīvojums ir ļoti svarīgs instruments uzņēmēju sabiedrībai. Šī regula tika pieņemta 2002. gadā. Tā pašā laikā komisija uzskatīja, ka Eiropas auto industrijas, auto tirgu bija um, pārāk pārāk sadalīta situācija. Seši lielākie uzņēmumi pārvaldīja 75% no šī sektora. Un tāpēc tika nolemts, ka šī nozare nebūtu jāpakļauj vispārējiem atzinumam, bet jāpakļauj īpašai regulai, kuras darbība beigsies 2010. gadā. Jauno automobīļu, jaunie automobīļi nav konkurētspējīgi. Šāds bija komisijas vērtējums, un tāpēc tika izlemts, ka jaunajiem automobīļiem un tirzniecības automobīļiem nav vajadzīgs īpašs, nav vajadzīga īpaša regula. Un tas attiektos vairs tikai uz um, detaļām. Kā jūs zināt, pat laban Eiropas Savienībā ir, neredz, ir neticami liela krīze un arī bezdarba līmenis ir ļoti augsts. Un uh, inovācijas un konkurētspējas pieauguma pasākumi varētu nākt tikai par labu. Un mēs uzskatām, ka grupālais atbrīvojums palīdzētu šai rūpniecības nozarei un arī atbalstītu uh, vidēji liels uzņēmums šajā tirgū. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kā mazie un vidējie uzņēmumi nodrošina darbu. Bet daudzi automobiļu dīleri ir pauduši bāžas par jauno regulējošo ietvaru, uh, norādot, ka tas e, iznīcinās līdzsvars starp ražotājiem un, paras, un pārējiem e, ķēdes darbiniekiem. Tāpēc Almuņas kungs gribētu nodrošināt, e, kas lika komisijai secināt, ka pašreizējais e, jauno e, automašīnu tirgus ir konkurētspējīgs, bet e, pakalpojumu tirgus ir zau, nes zaudējums. Un kāds, kāds tagad ir pašreizējās regulas eh, iespējas uz eh, šīs nozares eh, spēlētājiem vai dominā, dominējošā stāvokļa izmantošā pastāv? Treškārt, kāda kādi pasākums ir paredzējusi komisija izvērst, eh, ja jauno automobīļu tirgus ir, eh, nav vairs tik aktīvs. Kādi ir paredzēti pasākumi, jo īpaši saistībā ar eh, cenas un piedāvājumu līdzsvaru? Un kādus uh, ekspertu atzinumus komisija ir paredzējusi iekļaut jaunajā regulējumā. Un vai tiks mainīta komercāģentūras direktīva, lai nodrošinātu, ka katrā Eiropas Savienības dalībvalstī visi šai sektorā strādājušie ir vienādās pozīcijās. Paldies Stalojan kungam, un tagad uz piecām minū minūtēm vārds Hārbor kungam. Priekšsēdētāja kungs, iekšējā tirgus eh, komitejas vārdā es esmu ļoti gandrīz par to, ka es varu piedalīties šais sarunās, jo īpaši es gribu pateikties uh, mūsu kolēģiem ekonomikas monetāro lietu komitejā, jo viņi ir vadījuši šo jautājumu un arī sadarbojušies ar mums. Jo, protams, ka šis elements ir saistīts ar eh, konkurētspējas politiku, kas savukārt ir ļoti svarīgi patērētājiem. Un mums no mūsu puses ir jānodrošina tas, ka šie patērētājiem svarīgie jautājumi tiek atspoguļoti. Un es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā esošie elementi, kas saistīti ar pārdošanu, ar uh, servisu, ir ļoti lielā mērā saistīti ar patērētāju interesēm. Un mūs jau īpaši nodarbina ne tik daudz konkurētspēja, cik, piemēram, informācija par uh, apkopi un remontu. Un Mēs eh, te arī nodarbojamies ar tehniska rakstura informāciju saistībā ar vidas jautājumiem. Un es domāju, ka šie elementi jaunajā priekšlikumā ir eh, uzsvārti un tas ir tiešām apsveicami. Un eh, te arī uh, tiek pavērts uh, rezerves detaļu tirgus, nodrošinot vienādu konkurences spēju. Er, kad mēs balsosim par šo rezu, rezolūciju, rīt jāņem vērā eh, šis informācijas pieejamības aspekts. Mēs neesam pārliecināti par to, ka jūsu publicētās vadlīnijas ir pietiekoši stingras to īstenošanā, lai šī informācija tiktu padarīt pieejama. Un tādā veidā uh, auto ražotāji, protams, var šo informāciju padarīt pieejamu ekonomiskā, um, elektroniskā formātā, taču, ja eh, šim, eh, šai remontu eh, darbnīcai nav pieejams konkrētais formāts, tad tā patiesībā šo informāciju nevar izmantot. Es domāju, runājot par pārdošanas apjāmumiem, apjomiem. apjomiem Man, man mums tiešām uh, moca bāžas, vai, vai komisārs ir, komisija ir ņēmusi vērā patērētāji interesanti. Mēs esam dzirdējuši gan no patērētāja, gan no pārdevējumiem par to, vai uh, eh, 2002. gadā noteiktie pasākumi uh, nodrošina konkurētspēju. Bieži vien no jūsu puses šķiet jūs esat vienkāršojuši uh, prasības, situāciju, tā lai jums būtu vieglāk ar to darboties, bet mums no tā nav labuma. Tāpēc es gribētu ierosināt, lai mēs paraugāmies uz eh, tām liecībām, kas ir mūsu priekšā ražotāji un eh, patērētāji ir uztraukti. 2002. gadā tika eh, paredzēti tādi pasākumi, lai e, nolīdzvarot situāciju starp ražotājiem un dīleriem. Un es domāju, dīlers sacītu, ka būtībā šī sistēma labi darbojās. Un ja jūs paraugāties, kas reāli notika tirgū, tad uh, jūs varētu secināt tieši tāpat. Es domāju, komisār, man jums būtu jāatgādina iespējams, ka jūs tajā laikā ar šo jautājumu nenodarbojā, nenodarbojāties. Daudzi e, automobiļu ražotāji e, lobēja to savu nostāju, ka šīs prasības ir pārāk augstas, bet dīleriem tas savukārt patika. Es gribētu jums ierosināt, lai jūs paraugāties uz šiem apstākļiem. Es domāju, ka um, tad, kad mēs rīt balsosim par rezolūciju, lūdzu paraugāties uz aktualizētu informāciju, uz reāliem faktiem. Un vēl man jāsaka, par, ka komisārs Barņē ir gatavs, uh, gatavojis, gatavo ziņojumu par konkurēt spēju um, vairumtirdzniecībā. Un ja mēs te runājam par uh, zemu izmešu um, automobiļiem vai elektriskiem automobiļiem, tad tur nekādas analīzes nav. Un tāpēc es gribētu, lai nākošajā gadā jūs paraugātos uz uh, Tajānī sagatavoto dokumentu, uz Barņē dokumentu, un es domāju, tā mēs rīkosimies pareizi. Un tad mūsu ticamība arī tiks atjaunot, jo es domāju, ka no otras, uh, otras puses nav pārliecības par to, ko jūs darāt. Paldies, Haber kungs. Komisāra kungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, 1. jūnijā šogad beidzas šī regula uh, Uh, par mehānisko transporta līdzu grupā, grupālo atbrīvojumu. Un 26. Uh, maijā mēs arī spriedīsim par šo jautājumu. Uh, mūsu dienestā, dienestos apspriežamais, apspriežamais priekšlikums un drīz vien arī mūsu kabinetos ir saistīts ar dziļām diskusijām. 2008. gada jūnijā sākās sabiedrības apspriešanās process, un trīs ar pusgadus vēlāk komisija publicēja vadlīnijas par mehānisko transporta līdzekļu grupālo atbrīvojumu. Un e, visi, visas interesētās puses, gan e, dalībvalsts, gan Eiropas parlaments, gan citi bija iesaistīti šajā darbā. Bija vairākas debatas, iniciatīvas, tā skaitā arī šeit, Eiropas parlamentā. Pēdējā šādas diskusijas notika šī gada 12. aprīlī ekonomikas lietu komitejā. Nu tad kāda ir šī garā konsultācija procesa secinājuma? Vispirms mēs apguvām kaut ko pozitīvu. Proti to, ka, ka mūsu automašīnas ir konkurētspējīgas Eiropas Savienībā. Uh, 25 ražotāji ražo 80 automobīļu modeļus. Un skaidrs, ka šī konkurence arī ir veselīga. Eh, izvēle ir lielāka nekā tāda, kad nekā tā bija pirms desmit gadiem. Ir vairāki tipi pieejami un citi dažādas firmas. Un tas nozīmē, ka neviens automobiļu ražotājs nevar izmantot dominējušo stāvokli. Un komisija izveidoja ar šo konkrēto nozaru saistīts noteikums, kas tajā laikā, 2002. gadā, bija nozīmīgi. Konsultācijas periods neīstenojās, un e, mums līdz ar to šodien ir ļoti konkurētspējīgs tirgus. M mēs pieļāvām vairāku, e, mēs izveidojam uh, situācija, kur uh, automobiļus var pārdot elastīgāk. Un es gribētu jums atgādināt, ka jaunas autom, jaunā automobīļa cena 30% apjomā ir tieši tā izplatīšanas di distribūtora cena. Es ļoti labi saprotu, ka e, te ir e, zināms problēmas ar dīleru līgumu aizsardzību, un jūs arī minējāt. Man te arī jāsaka, ka uh, citas bažas par daudzajām, mm, daudzajiem zīmoliem pastāv, un šie daudzie zīmoli ir pastāvējuši un pastāvēs arī turpmāk, un tas ir labi. Un tā, piemēram, ir apvienotajā karalistē, kas ir eh, eh, ļoti apdzīvot valsts, bet tāpat arī ir citās mazāk apdzīvotās valstīs. 2002. gadā pieņemtie pamatprincipi arī tagad vēl ir spēkā, taču tagad uh, uh vienots marķējums ir kļuvis uh, aktuālāks, un tas attiec arī uz uh, rūpnīcām. Vācijā 67% no automobiļiem pārdod dīlari, un, e, un tas ir uh, situācija pilnīgi citādi nekā tad, kad tas bija devi, eh, div, pirms 2002. gada regulas 19% bija šāda automobiļu. Un mēs esam arī ierosinājuši daudz citu pasākumu, kas nodrošina dīleru konkurēt spēju. Mēs esam paredzējuši, ka šī regula būs spēkā līdz 2013. gada beigām lai tie dīlari, eh, kas bija investējuši daudz zīmolu sistēmā, tomēr varētu pielāgoties jaunai situācijai. Bet eh, konkurences eh, tiesības nav pareizais instruments, kā aizsargāt dīlerus. Jo te ir runa par komerctiesībām. Tādās, tādos eh, konkurences spējīgos tirgos kā automobiļu tirgus mēs nevaram regulēt attiecības starp uh, tirgus dalībniekiem. Mēs nedrīkstam iejaukties tirgus darbībā. Apspriedz, apspriešanās procesā mēs uzzinājām arī citas lietas, kas ir mazāk patīkams. Piemēram, tas, ka ir izmaksas par automobīļu labošanu, remontu izaugušas, pieaugušas. Un tas ir. Un tas patērētājiem ir ļoti svarīgi, jo 40% no jaunas mašīnas cenas ir saistīta ar tās remonta izmaksām. Un e, te ir tā tad būtu arī jāsamazina nodokļi e, rezerves detaļām un tehniskai informācijai. Un e, mē, mums jānodrošina, lai mazie dileri netiktu uh, slēgti, noslēgti no lielajiem lai viņiem būtu iespēja, pie, iespēja izmantot informāciju tāpat kā lieliem dileriem. Mūsu galvenā prioritāte ir palielināt mūsu konkurētspēju pēc pārdošanas eh, posmos. Un dīleri, kā mēs secinājām, uh, ir konkurētspējīgi un uh, tirgus regulē pats sevi un mums nav nepieciešamības tajā iejaukties. Un šī gada beigās stāsies spēkā komisijas jaunais regulējums. Un mans ģenerāldirektorāts konkurences ģenerāla direktorāts rūpīgi sekos tam, kā izvēršas situācija, un mēs, protams, arī mainīsim uh, savu nostāju tad, ja būs secināti, ka ir kādi pārkāpumi. Paldies. Tagad uzstāsies runātāji politisko grupu vārdā, pirmais tautas partiju grupas vārdā Karās kungs, lūdzu. Paldies, komisāra kungs, dāmas un kungi. Jā, mēs jau uzklausījām ļoti daudz informācijas. Uh, ar mutiskā jautājuma palīdzību, sagatavojot rezolūciju, mēs vēlējāmies panākt to, lai automobīļu pārdevēji, mazie un vidējie uzņēmēji tiktu sadzirdēti Eiropas Savienībā. Jo pēdējo gadu laikā komisija nav šo balsi sadzirdējusi pietiekam labi. Mm, tika organizēta uzklausīšana un uh, auto pārdevēji uh, bija nobažījušies, viņu situācija pret ražotājiem nebija viennozīmīga, nebija juridiskās noteiktības, konkurētspēja mazinājās un mazajiem tirgotājiem tas patiešām sagādāja nopietnas problēmas un viņi joprojām nav saņēmuši atbildes komisāra kungs, es vēršos pie jums 26 dienas eh, līdz 26. maijam ir jāizmanto, lai pieņemtu šo rezolūciju, ko ir izveidojis Eiropas parlaments. Jums tā ir jāiestrādā savā likumdošanā, lai uh, automobīļu tirgotāji varētu kaut kādā veidā uh, garantēt savu eksistenci. Lūdzu, uh, ņemiet nopietni gan parlamenta, gan uh, tirgotāju bažas un piedāvājiet labus dzīves pamatus maziem vidiem uzņēmumiem. Paldies, paldies Karaskungam. Tagad uz pusotru minūti uzstāsies Ludvigsona kungs, lūdzu. Talman par ūdet. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uzsvērt četrus aspektus šajās diskusijās. Pirmām kārtām ir visai bēdīgi, ka mazākas un lielākas kompānijas tiek sarīdītas pret viena pret otru. Protams, tām ir zināmā mērā atšķirīgs intereses, bet mums varbūt vajadzētu izveidot tādas spēles noteikumus, lai gan lieli, gan mazi uzņēmumi varētu pastāvēt mierīgi līdzās cits citam. Uh, Tāpat ir jāpadomā arī par konkurētspēju. E, ir ļoti labi piemēri, ka nekas nav neiespējams, tiek izmantot elektromobīļi, kas tiek lādēt uz baterijām, un mēs varētu padomāt arī par jauniem pasākumiem. Mēs ceram, ka tirgos situācija uzlabosies trešām kārtām. Komisijai vajadzētu sekot, kas notiek e, ražojot jaunus automobīļus, kā attīstās konkurētspēja, un ir e, jāievieš tādi pasākumi, lai iesaistītās puses būtu informētas pēc iespējas ātrāk, kādi noteikumi stāsies spēkā 2013. gada jūnijā. Ceturtām kārtām ir jāorganizē aktīvākas diskusijas par to, kā varētu iepazīstināt vidē traudzīgāku automobiļu ražošanu. Šādai procedūrai ir jāsāks konkurētspējas nosacījumiem ir jābūt elastīgākiem, lai elektromobīļus un citus vidē draudzīgus automobīļus varētu ražot, lai tie būtu pieejami tirgu. Vajadzētu arī parūpēties par to, lai šie automobīļi neciestu, piemēram, izplatīšanas un tirzniecības sektorā Paldies! Tagad uz divām minūtēm Busoja kungs lūdzu. Thank you, president. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Uh, ja mēs runājam par uh, automašīnu uzturēšanu, daudzām mājsaimniecībām tās ir pašas lielākās izmaksas. Mums, protams, vajadzētu piedāvāt pilsoņiem izvēles brīvību un lai viņi varētu no, nopirkt automobīļus par normālu cenu. Es uh, vēlējos teikt, ka mums ir jāizstāv patērētāji intereses. Es esmu ļoti nobažījies par šo regulu un par to, kā tā ietekmēs patērētājs Eiropas Savienībā. Uh, Es ļoti uzmanīgi uzklausīju komisāra kunga paustos argumentus, un es domāju, ka šī regula vairs neatieksies uz to pašu tirgu, jo konkurētspējas mērķi jau ir tikuši sasniegt, un ir it kā sasniegts arī normāls konkurētspējas līmenis. Ja mēs runājam par uh, grupas. Uh, Atbrīvojumu mehāniskajiem transporta līdzekļiem ir jāparūpējas, lai tas neradītu risku patērētājiem. Ir jāveic eh, ietekmes izvērtējums un jāpadomā, kā šis atbrīvojums ietekmēs pilsoņu dzīves, jo mēs redzam, eh, ka lielie autoražotāji patiešām ieņem dominējušu pozīciju tirgu. Es vēlējos no komisāra puses dzirdēt to, ka ir jāparūpējas eh, par izvēli, kas ir patērētājiem, lai tirgu nedominētu tikai lielie ražotāji un tirgotāji. Tāpat ir jāparūpējas jāpadomā par atbrīvojumu, e, par specifisku atbrīvojumu un e, par to, lai tas neradītu konkurences deformāciju. Mēs saprotam, ka tirgus bieži vien Eh, rada tādu situāciju, ka patērētāji piesaistīti vienam ražotājam arī pēc tam veicot visu aprūpas procesu. Un bieži vien eh, ražotāji interpretē noteikumus eh, tā, kā viņiem tas ir izdevīgāk, un tas patērētājs ietekmē nelabvēlīgi. Tādēļ es ceru, ka komisija piedāvās jaunu priekšlikumu tātad kaut ko grozīt. Un tāpat es vēlētos dzirdēt precīzāk informāciju par tiem pasākumiem, kas būs ieviesti, lai varētu izvairīties izvairīties no uh, nelabvēlīgas situācijas radīšanas patērētēm. Paldies! Paldies! Vienu minūti Šimanska kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! automobīļi eh, par 80% sastāv no detaļām, eh, ko ir ražojuši neatkarīgi ražotāji. Un, protams, ir jāņem vērā, ka lielajiem autoražotājiem ir liels priekšrocības salīdzinājumā ar mazām remontardnīcām un mazām, maziem tirgotājiem. Mums ir jāparūpējas par monopolu izskaušanu, ir jāparūpējas par to, lai cilvēki paši varētu brīvi izvēlēties, kur iegādāties rezerves daļas un uz kurien vest labot savu automobīli. Mums ir jācīnās pret to, lai uh, autoražotāji kaut kādā veidā ļaunprātīgi neizmantot savu dominējušo pozīciju. Cilvēkiem ir uh, jāiegādājas, ir jābūt iespējai iegādāties rezerves daļas pie neatkarīgiem piegādātājiem. Ja patērētājiem nebūs skaidru garantiju, tad bieži vien daļa patērētāju saņems tikai fiktīvas garantijas. Paldies! Paldies Šimans kungam! Tagad uzstāsies. Š Langa kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. ITRA komitejā mēs runājam arī par to, kā aizsargāt mazos un vidējos uzņēmumus. Komisāra kungs, konkurētspēja nav pašmērķis. Ja mēs iepazīstamies ar to situāciju, ko piedzīvo mazie remontdarbnīca īpašnieki un mažie tirgotāji, viņiem, protams, ir jāspēcina. Uh, savus ekonomiskās intereses, jo savādāk vienu dienu šeit darbosies tikai uh, lielas remontdarbnīcas, liels remontdarbnīcas ķēdes un liela tirgotāji. Un tādēļ mums ir jāparūpējas par dažādu marka automobīļu tirzniecības atļauju vienā vietā un remontdarbnīcām un tirgotājiem ir jāpiedāvā pietiekam plaša informācija patērētiem par uh, iegādes iespējām un remontēšanas iespējām. Ir jāpiedāvā arī kvalifikācijas celšanas iespējas iespējas. Mēs runājam par elektromobīļiem, ir jāpadomā par personāla izglītošanu, lai cilvēki varētu šos automobīļus tiešām apkalpot. Tāpat ir jābūt investīciju garantijām. Nevajadzētu pieļaut revīzijas un ir jābūt līguma aizsardzībai. Ir jāparūpējas par pozīcijas spēcināšanu ilgākā laiktermiņā. Paldies! Paldies! Uz divām minūtēm došu vārdu Engelam, lūdzu, Engela kungam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, komisāra kungs. Eh, automobīļu lietotāji, protams, ļoti labi apzinās eh, to, ka nepastāv līdzsvars starp izplatītājiem un ražotājiem, un šī krīze ir tikai padzinājušo problēmu. Uh, ražotāju prasības uh, pret piegādātājiem un pret uh, remontniekiem ir pārāk augstas. Un te ir runa par konkurenci. Te būtu runa, piemēram, par um, ražotājiem un um, piegādātājiem bet eh, te ir tomēr jādomā arī par eh, to, eh, kāda ir situācija remontētājiem. Vienas vienas markas automobīļas, automobīļa uh, Eh, jomā konkurence pastāv nevis starp dažādām markām, bet starp eh, pārdevēju, izplatītāju un remontu darbnīcām. Bet mēs negribam neko citu, kā tikai nedaudz, eh, nedaudz elastības attiecībās pret ražotājiem. Bet šķiet, ka komisijas uzskats ir pretējs uh, pamats, ka, par kāpēc visā tiek spriest par uh, transporta līdzekļu grupālo atbrīvojumu, ir pilnīgi nepareizs. Un tas katrā ziņā arī nav par labu patērētājiem. Paldies, Engela kungs. Uz vienu minūti vārds tikā kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Automobīļu sektors Eiropas Savienībā sastāv no rezerves daļu ražotājiem un automobiļu ražotājiem, un šim sektoram ir jāsaglabā savu konkurētspēju. Mēs lūdzam, lai komisija sekmētu konkurenci rezerves daļu tirgū, tā lai arī konkurences, eh, konkuren, um, konkurējošā uzņēmuma rezerves detaļa būtu pieejama patērētājiem. Un, un lai arī būtu izvēle, kur uh, remontēt savu automobiļu Uzņēmumi nedrīkst būt atkarīgi no lielajiem automobiļu ražotājiem. Un noteikumiem šai regulā ir arī jāiekļauj gala lietotāja definīcija. Paldies! Paldies, tikau kundze! Uz divām minūtēm es sāja kundze. Paldies, priekšsēd, komisāri! līdz šajās runās jau kļūst skaidrs, ka parlaments ir ļoti nobaz, nobažījies par automašīnu tirgotājiem un kāds ir spēku līdzsvars starp viņiem un automašīnu ražotājiem, kā arī kādas kvalitātes uh, pakalpojums un pa kādu cenu saņem patērētājs. Uh, Šī līdzsver trūkums īpaši parādās Somijā un citās Skandināvu valstīs, kur e, mums ir e, vairāk plaši reģioni, kas ir mazapdzīvoti. Patērētājiem ir jāvar saņemt kvalitatīvi pakalpojumi par pieņemam cenu. Automašīnu pārdošana Somijā šogad Eh, pārdoto mašīnu skaits būs 100 tūkstots, eh, mums ir 5 miljoni iedzīvotāju valstī. Un svarīgi ir, lai jau tā ne visai labā situācija vēl vairāk nepasliktinātos. patreizajā regula ir pierādījusi sev kā labu, kāpēc gan tā būtu jāgroza? Arī mazapdzīvotiem reģioniem eh, to iedzīvotāji eh, tad, tad, eh, iespējas nedrīkst tikt ierobežotas tie nedrīkst nonākt nelabvēlīgā situācijā, tāpēc ir jādomā īpaši arī par šiem reģioniem, tas mums šķiet īpaši svarīgi. Paldies, es aies kundzei. Tagad vārds Karas kungam divas minūtes. Komisār kungs, jūs mūs tagad esat uzklausījis, un es gribētu sacīt, tāda laikam ir atšķirības starp teoriju un praksi. Var tikai vēlreiz aicināt Atcerieties, ko es jau 2009. gada pavasarī sacīju komisijas priekšsēdiem. Mums ir neatrisināt jautājumu automašīnu tirgotājiem, maziem vidiem uzņēmumiem, finanšu ekonomiskā krīze, eh, tirgus, kurā izaugsma nodarbinātība nav nodrošināta, vislabākais būtu eh, eh, pielabot esošo regulu, bet nevis radīt vēl jaunu, kas tikai pastiprinās problēmas Katrā valstī ir savs normatīvais regulējums. Labāk ir strādāt pie ieviešanas mehānismiem. 30% robežu eh, rezerves daļu pārdošanas robe, eh, ir jāpatur spēkā, jo tā dod eh, automašīnu pārdevējiem lielāku elastību svarīgas līguma klauzulas, vienkārši jūs esiet, eh, nesat eh, šeit vispār ņems vērā. Tātad par eh, līguma laušanas termiņiem, par vairāku zīmolu tirgošanu un tā tālāk. Lūdzu, neaizmirstiet arī mazos vizijos uzņēmums. Vairāku firmu pārdošana ir daļa no konkurences, tā ir patērēta aizsardzība, mēs gribam vairāk konkurences nevis eh, mazo video uzņēmumu eh, iespēju sašaurināšanu. Eh, tā ir vērsts pretkonkurence. Lūdzu, ņemiet nopietni to, kas tirgum ir vajadzīgs, kas ir uzņēmumiem vajadzīgs, un arī, ko ir parlaments savā rezolācijā pateicis, izmantojiet jums atlikušās 20, atlikušo 21 dienu. Paldies, Karas kungs. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms runās Rībīga kungs. Paldies priekšsēdi, komisāra kungs. Visi parlamentu runātāji tagad ir izteikušies par tādu eh, regulējumu, kas būtu draudzīgāks maziem bizdējiem uzņēmumiem. Mums ir vajadzīgi spēcīgi piegādātāji un eh, piegādātājām ir laba situācija, ja pastāv konkurence, tāpat arī tirgotājiem. Tad, tad es, to, es runāju par detēražotājiem. Un, uh, arī pārdevējiem. Konkrēts ir ļoti svarīgi. Auto mašīnu tirgošanas jomā arī e, patērētājiem ir ļoti svarīgs, e, svarīgi šī sprēgā konkurence, nevis e, tāda oligopola situācija. E, tieši šī izvēles iespēja arī īpaši laukreģioniem ir īpaši svarīga un e, tātad visiem reģioniem kolēģis Karaskungs, es domāju, ļoti pareizi apkopoja galveno laiks, ir palicis maz, bet eh, tas, kas ir palicis, ir jāizmanto efektīvi. Paldies! Paldies, eh, Rubikungs, tad Kalikungs. Pelīkungs. Eh, paldies, es gribētu sacīt dažus vārdus par šo jautājumu. Katri, pie, katrs piekritīs, ka automašīna nav vairs greznība, bet nepieciešamība. Man tas kļuva ļoti skaidrs pirms divām nedēļām, kad uh, vulkāna pelna eh, izplatījās pa visu Eiropu, un man vajadzēja doties ar automašīnu un prām apakaļ eh, mājup, un es iesēdos mašīnā un jutos tik neatkarīgs un laimīgs. Tātad viss ir jādara, lai patērētājs. Uh, tiem palīdzētu, bet nevis mazo video automašīnu tirgotāju rēķinu. Lielākā daļa no viņiem ir eh, ģimenes uzņēmumi, kas eh, strādā reģionos, mazās pilsētās. Viņi eh, dod lielu ieguldījumu, lai radītu konkurences apstākļus, sarežģītos apstākļus. Tāpēc piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka šie apstākļi jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka viņi arī turpmāk spētu strādāt ar peļņu. Paldies, Kelī kungs, Paska kungs, nākamais. Gomes. Paldies! Vispirms gribētu sacīt, ka pūliņus uh, par uh, labu patērētāju izvēlei, uh, remontdarbnīca izvēlei ir atzīmējams pozitīvi, bet te ir robežas. Nevienam neienāks prātā Airbus uh, Eh, apkopi eh, veikt Krievijā. Tāpat arī eh, ražotāji negribētu no šāda veida remontiem būt atkarīgi. Ja klientam ir brīva izvēle, tad viņam tomēr gribas savus pakalpojumus saņemt. Ja viņš izšķirsies par labu remontu darbnīcai, eh, kurai nav informācijas, viņš pats riskē ar to, ka viņa automašīna netiks eh, kvalitatīvi salabot. Mēs nevaram sagaidīt, ka visas remontu darbnīcas eh, piedāvās tos pašus pakalpojumus, kā klients es dod priekšroku labai darbnīcai, konkrētai Eh, aut automašīnas firmai, un eh, tāpēc arī patērētājs iegūst no šīm labām attiecībām starp remontdarbnīcām un ražotājiem. Paldies! Eh, vārds atkal komisāru kungam. Paldies! Vispirms es gribētu uzslavēt priekšēd jūs ar to, cik veiksmīgi jūs vadiet šo sanāksmu un arī uh, pateikties deputātiem, kas izteicās debatēs. Paldies tātad visiem pienesumiem, ne tikai šodienas debatēs, bet e, visā garajā konsultāciju procesā, kas mums ir bijis līdz šim. konsultācijas ir notikušas ne tikai parlamentu, tā deputātiem un dažādajām komitejām, kas ir izrādījušas interesi automobilu Eh, jautājumos. Ražotāji, eh, tirgotāji un patērētāji visi ir tikuši iesaistīti šajā mūsu konsultāciju procesā. Mērķis vienmēr ir strādāt eh, patērētāju labā. Tāds ir mūsu tiešām galvenais mērķis un uh, Eh, tas arī ir galvenais, eh, pēc kā esam vadījušies regulas izstrādē. Tuvojoties galveniem lēmiem, tad, kā jau vairāk no jums ir sacījuši, vēlas uh, eh, iegūt labu kvalitāti par labu cenu, viņi vēlas konkurenci, un pat labam tas arī ir iespējams. patērētāji vēlas izdarīt izvēli bez uh, mākslīgiem traucekļiem konkurencei. Mēs ticam, ka jaunā regula paplašinās drīzāk patērētāju izvēles iespējas nekā tās sašaurinās. Viņi varēs izvēlēties, kā jau vairāk no jums ir sacījuši, arī eh, remontdarbnīcu vai tā ir ražotāja remontdarbnīca, vai tā ir saistīta ražotāja. Ja tā ir nepieciešamās zināšanas, detaļas, tad viss ir kārtībā. Viss uzlabosies ar komisijas jauno priekšlikumu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tekstam. un tā ieviešanas vadlīnijām. Jebkurā gadījumā jaunā regula būs labāka par patreizējo. Kas tad īsti ir noticis? Kāda viedokļa, kādas viedokļas mums ir tikuši izteikti? Viss viedokļus esam uzklausījuši ļoti rūpīgi. Kas tad ir noticis ar maziem izplatītajiem gadu gaitā pārdevējiem, tirgotājiem? Vai viņi ir uh, Eh, attīstījušies pozitīvi vai negatīvi, vai viņi ir ieguvuši no patreiziem tirgs apstākļiem, jeb viņi saskāršies ar būtiskiem šķēršļiem. Eh, diemžēl attīstība bijusi drīzāk negatīva. Protams, tās jau nebija 2002. gadā gatavotās eh, regulas, izstrādātās regulas, pieņemtās regulas mērķis, bet tā nu ir noticis Kaut gan ir e, daži rezerves daļa ražotāji saskārušies ar problēmām, e, tad jaunā regula šīs problēmas e, spēs risināt. Mazo uzņēmumu iespējas tikai tiks uzlabots ar jaunu likumdošanu. Es, uh, normu, ko esam sagatavojuši gan redzels daļu ražotāji, gan labotāji, gan patērētāji. Es esmu runājis personīgi ar vairākiem deputātiem, ļoti konstruktīvas sarunas ir bijušas, ne jau tikai šodien debatēs es jūs uzklausīju, bet ir jāsaka, ka ne visiem iesaistītām pusēm tās pašas intereses ir lielie tirgotāji, dažās dalībvalstīs viņiem ir liela tirgus daļa, bet ir arī liels skaits mazu uh, automašīnu tirgotāji, kas e, priecājās par mūsu e, jauno regulas projektu un dod tai priekšroku salīdzinot ar 2002. gadu regulu. 2002. gada regula radīja e, problēmas e, konkurēt ar lielajiem izplatītājiem. Gal galā par laika grafiku. ar grupas atbrīvojumiem mēs vēlamies nodrošināt. E, e, to, ka konkurēts e, apstākļi tiek nodrošināti. Tātad piekrīt jūsu bažām. bet es vēlreiz uzsveru, ka jaunā regula esošās problēmas risinās veiksmīgāk nekā līdzinējā. Esam mācījušies no pieredzes no kļūdām, un tas arī atspoguļojas šeit. Balsojums būs rītdien, saka priekšsēdis tagad.